diskusija ir no pabeigta. Nākošā sēde notika rīt, ceturtdien, 27. februārī, no 8.30 līdz 14. darba kārtība ir publicēta un pieejama Eiropas parlamenta tīmekļu vietnē. Un tagad mēs sēdi beidzam.